un paldies Eiropas komisijai par to, ka EFSI ietvaros tika skatīts, kas darbojas un Invest EU uh, tika attīstība un EFSI ir ļoti, ļoti veiksmīgi strādājis. Uh, atbalstu parlamenta pozīciju uh, investējot ES, par ko tika balsots iepriekš. Ļoti augstu vērtējam to, ka EIB grupu parlaments ir aicinājis aktīvi strādāt, lai 75% panākums varētu sasniegt tam būs nozīme eh, atbalstot eh, bankas un eh, veicinot InvestEU programmu. Tagad pāris vārdi par ārējo finansējumu. 55 gadus esam attīstījuši ES ārējās un attīstības palīdzības programmas. Mēs esam crowding līderi privātā sektorā un uh, piedāvājam inovatīvas eh, finansējums privātā un valsts sektorā. Mūsu projekti gan ES un gan ārpus tās, ārpus tās tos raksturo prototipu izmantošana, ekspertīze, labākā prakse. Mēs esam ES ārējā finansējuma daļa un esam ļoti aktīvi finansējot programmas, piemēram, radot vietējos darba vietas, atbalstot mikrouzņēmums un MVO Āfrikā, īpaši koncentrējot uzmanību uz jauniešiem un sievietēm Āfrikā. Tāpat arī Āzijā, Latīņa Amerikā klimata orientēti produkti atbalstam kaimiņa attiecību projektus tādos gadījumos, kad es ir izteikuši tādu vēlmi, piemēram, arī Ukrainas pakotni jāpiemina šajā kontekstā. Rietumbalkānu iniciatīvas atbalstam valsts, kuras skar migrāciju, tranzīta valsts vai arī izcelsmes valsts migrācijas kontekstā. Daudz, kas vēl pietrūkst un ir lielāks pieprasījums pēc bilaterālām darbībām un labākas koordinācijas, inovatīvām banku risinājumu programmām bankām ir nozīmīga loma at, atzīstam arī to, ka jāmobilizē investīcijas. ES eh, e banka ir gatava koordinēt un eh, finansēt mūsu eh, izstrādātās politikas un politiķu nospraustos mērķus. Nedraušība ASV vadība, lielāka Ķīnas iesaiste un vadība, tie ir tādi ļoti nozīmīgi faktori multilaterāla pieeja daudzkārt tiek apdraudēta dažādos jautājumos, un mums nepieciešams skaidrs, spēcīgs finansējums, un tam ir nepieciešama ļoti spēcīga Eiropas investīcija banka. Tādēļ redzu ar gandarījumu jūs atbalstu EIB un atbalstu tam 2020. gada finansējumu arhitektūrai ārpus ES. Esmu pārliecināts par to, ka to, ko esam mācījušies no EFSI un Invest ES jaunajā regulējumā par finansējumu projektiem ārpus ES, un tieši arī tagad um, šis darbs tiek veikts. Gribu teikt paldies uh, Kapels kundzei par uh, caurskatāmību un citiem jautājumiem, un pilnībā piekrītu jums pārskatā atbildību, pārdzīvību un komunikāciju. Mēs esam. Uh, salīdzinot uh, ar citām finanšu institūcijām ļoti nozīmīgā a, uh, situācijā. Mēs turpināsim darbu, atzinīgi vērtējam a, uh, to, ka tādi paši kriteriji tiks izmantoti a, aizdevuma kritēriji citās institūcijās, kā EIB. Mēs aizvien vairāk informācijas publiskojam par mūsu darbību un kā tas ietekmē pilsoņu ikdienu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanu. Daudz aktivitātes tiek veiktas, lai, š... protams, arī melnais saraksts ir sastādīts un esam ļoti uh, vērīgi, lai mūsu piešķīrotais finansējums netiktu ļaunprātīgi izmantots. Mēs ļoti aktīvi darbosimies, un vakardienas notikumi raksturo arī Lielbritānijas um, izstāšanos no Eiropas Savienības. Uh, Tā pārtās, pārstās būt arī mūsu bankas locekle. Tas uh, ietekmēs mūsu institucionāli un arī finanšu jomā. Šai kontekstā es gribētu teikt paldies uh, parlamentam par ātri tika at, uh, pieņemts uh, atzinums par pārvaldību un uh, par risinājumu pēc uh, apvienotās karalists izstāšanos no ES. Uh, IB kapitāls uh, tiks uh, samazināts par aptuveni 40 miljardiem eiro. Uh, Uh, mm, dalībvalsts gan uh, mm, nedaudz e, iemaksā skaidrā naudā, bet tas arī ietekmēs mūsu aizdevumu portfeli. Es uh, gribētu teikt, ka šāds scenārijs neatbilst neviena interesēm. EIB un pārvaldības padome ir pieņēmis lēmumu par pēcbrexita darbību. E ES 27 dalībvalsts ir. A, piekritušas uh, no bankas rezervēm izmaksāt trūkstošo daļu uh, pēc uh, Lielbritānijas izstāšanās, un dažas dalību valstis uh, labprātīgi pieteicās uz uh, palielināt to iemaksas. Kapitāla aizvietošanas uh, vienošanās tiks uh, sasniegta pirms uh, Lielbritānija izstājas no ES, un tas uh, ļaus sasniegt mūsu mērķus. Mēs visi zaudēsim Brexita kontekstā, taču padome, parlaments un padome dara visu nepieciešamo, lai samazinātu iespējamos zaudējumus. Lielas paldies un ar nepacietību gaidu diskusijas. Lielas paldies priekšsēdētāji. Un tagad vārds Eiropas komisijas vārdā komisāram Katēnēn kungam lūdzu. Priekšsēdājas kungs, dāmas kungi deputāti, Budētais eh, bankas prezidenta kungs, es vēlos uh, pateikties par šo ziņojumu, pateicos Eiropas parlamentam īpaši arī referentei Kapels kundzei par uh, ļoti svarīgo ieguldījumu. Mēs arī uh, apsveicam, apsveicam to, cik Eiropas parlamentam ir svarīgi mo nodrošināt monitoringu pārējai e B, lai sasniegtu mūsu politiskās prioritātes. Mūsu banka ir svarīgs partners, lai īstenot ES politikas gan no Eiropas Savienības uh, iekšienē, gan ārpusē. Arī EIB ir parādījusi, uh, kā tā spēja uzlabot ievērojami savas aktivitātes. Arī FC efektīva īstenošana to ļoti labi arī ilustrē. Iespēja izmantot jaunus uh, um, izmantot jaunas iespējas un mazināt arī tos trūkumus, kas joprojām vēl raksturo ES finanšu sistēmu, īpaši infrastruktūras un inovāciju jomā. E, banka stratēģiskā pozicionēšanās galvenajos nozarēs bija 2018. gada sārunu centrā, ņemot vērā, ka viens no lielākajiem ak bankas akcionāriem apvienotā karaliste izstāsies. Uh, Īpaši šeit vēlos arī uzteikt uh, principā vienošanos, kas ir panākta par kapitāla aspektiem pēc apvienotās karalists izstāšanās, kā arī viss, kas saistīts ar reformām. Tas norāda, ka akcionāri ir uh, apņemības pilni uh, stiprināt EIB, lai banka saglabātu savu trīskāršā A uh, reitingu un nodrošina ilgspējīgu uh, aizdevumus. Un tagad runājot par daudzgad finanšu schēmu, gribu teikt, ka IB būs gal, viens no galvenajiem īstenošanas partneriem. Invest EU fonds. EIB grupa ir arī uh, piedāvā izveidot partnerību, lai atbalstītu programmu īstenošanu un nodrošinātu arī saskanību, iekļaušanu un efektivitāti. Atbilstīgi šim priekšlikumam 75% no ES uh, Uh, uh, finansējuma EIB tiks atrunāts uh, regulā. Arī EIB ekspertīze būs ļoti svarīga lai varētu arī atskaitīties par InvestEU programmu. Tālāk arī par uh, komisijas priekšlikumus par 2020. gada kaimiņa uh, attiecībām uh, tas īstenos jaunas programmas, kas kalpo tagad Eiropas ārpolitikām. Komisija piedāvā, ka jaunais instruments ir jāīsteno ņemot vērā EIB ek, um, šo pieredzi. Pieredze arī norāda, ka EIB ļoti svarīga, svarīgs partneris un arī turpinās būs svarīgs partneris Eiropas Savienības uh, ārējās investīcijas jomā. Pašlaik komisija notur diskusijas ar EIB un citām finanšu institūcijām, lai rastu kopīgu pieeju, kas varētu EIB nodrošināt panāktu operacionālo paredzamību pēc 20. gada. Noslēgumā gribu runāt par diviem svarīgiem jautājumiem, kas arī paši izcelt jūsu ziņojumā. Vispirms klimata izmaiņas. Komisija pilnībā atbalsta ambiciozas klimata, atbilstot klimata. Uh, aktivitātes, lai atbilstu Parīzes vienošanās mērķim, palielināt investīcijas atjaunojumiem jās enerģijās un enerģijas efektivitātē. Ļoti svarīgi, lai sasniegtu šos mērķus. Otrakārt, eh, nodokļu politika Eiropas Savienība sasniegusi necerētu progresu, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu pēdējo divu gadu laikā. Tagad jaunas prasības, arī likumdošanā šajā jomā. Īpaši tas skar finansiālās un investīciju operācijas. Uh, Komisija arī cieši sadarbojas ar EIB un citiem partneriem, lai varētu pielāgot esošo atbilstības procedūru šai jaunajam kontekstam. Arī 18. gada martā nācām klajā ar paziņojumu, lai atvieglotu šo jauno prasību piemērošanu. Es arī apsveicu sadarbību starp EIB un komisijas dienestiem. Uh, ņemot vērā arī jaunākos notikumus starptautiskā līmenī. Komisija, protams, arī cieši seko šī svarīgā faila attīstībai un tad arī atbalstīs EIB aktīvi iesaisti Eiropas politiku mērķu sasniegšanā. Paldies priekšētāji! Jūs kundze un pateicos referentē, pateicos arī EIB prezidentam un arī tas tagad interesi debats par šo situāciju. Paldies! Jā, fil... Jā paldies, komisāra kungs. Un tagad uh, Inta komitejas vārdā vārds paketkungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs uzskatām, ka Eiropas Investīcija banka visās dalībvalstīs veic ļoti labu darbu darbu ar uh, infrastruktūrām, piemēram, Antverpenes tuvumā ir labi projekti, un tādā veidā šie projekti vispār ir iespēja. Mēs atbalstam šo ziņojumu un gribam vispirms pieminēt uh, Eiropas Investīcija bankas finansējumu. Jūs zināt, ka tas galvenokārt uh, darbojas tā, ka mums ir uh, obligāciju izdošana kapitāla tirgu, bet pašlaik tas notiek tikai par vienu trešdaļu dolāros. Un tādēļ banka var būt eh, tad atvērt pret eh, Amerikas sankcijām. Tas varētu novest pret tā, ka Eiropas investīcija banka nevienmēr pati var izvēlēties, eh, kur investēt, jo dolārs ir amerikāņu instruments, lai visā pasaulē īsteno ģeopolitiku, bet Eiropā ir jāīsteno savs kurs. Tādēļ EIB vajadzētu šīs investīcijas uh, dolāros samazināt un aizstāt ar eiro. Paldies, un tagad eh, runātājiem vārds eh, politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas vārdā Langana kungam vārds uz divām minūtēm. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji, Hajer kungs, vicepriekšsēdētāja kungs, Katēnēn kungs un referents kundze. Vispirms gribētu pateikties eh, Kapelas kundzei, viņa veikusi ir ļoti labu darbu, un Hajer kungs, jums nevajadzētu brīnīties, ka zāle ir tik tukša. Pašlaik notiek politisko grupu sanāksmes, un rīt būs balsojums lielajās politiskajās grupās. Un tādēļ jūs varat būt arī droši, ka vakar uh, Eiropas centrālās bankas prezidents bija tikai trīs kolēģi vairāk, kad tā Eiropas centrālā banka uzstājās. Tā kā viss kārtībā. Gribu teikt, ka ziņojums ir labs. Eiropas investīcija banka ir ļoti svarīga institūcija. Jūs eh, parādījāt, kādu labumu te dot, un arī kāpēc kungs pieminējis vēl kaut kas punktus. Tautas partija balsos par šo ziņojumu. Mēs ar referents kundzi arī sarunās eh, esam eh, jau īstenojuši mūsu būtiskos punktus, tas ir ļoti pozitīvi, un es uzskatu, ka, ja mēs šeit uzsveram, ka Eiropas centrālā banka ir vienīgā starptautiskā banka, kas galvenokārt ir uh, tikai un vienīgi ekskluzīvi dalību valstu īpašumā un uh, orientējas uz uh, Eiros politikas jomām un standārtiem, tas ir dod lielu labumu. Un ja šeit es pieminēšu Brexitu un uh, es īstā neticu, ka tiešām notiks, to vēl varēs aizkavēt. Būtu ļoti labi, ka EIB ir uh, palienās pašīpašumu. Un MVU ilgspējība Un fakts, ka jūs eh, dodat šos kredītus ar eh, piešķīrumiem, tas ir labāka nosacījuma nekā Pasaules bankā. Eh, tās visas ir lietas, ko mēs arī būtu prasējuši. Un to mēs diskutējam arī tādā parlamenta debatē. Varbūt tā ar vairāk deputātiem, bet šodien tā nav. Es ceru, ka vismaz rīt būs lielāka piekrišana un vairāk diskusijas, jo tur jūsu draugi liberāļi ir atturējušies, sociāldemokrāti atturējušies, komunisti un zaļie balsoja pret. Tā kā faktiski ziņojums ar 24 jā balstīm 9 atturējās komitejā un 9 balsoja pret tikai ar balstīm no EKR un Tautas partija tika pieņemti. Pieņemts, un tas uh, faktiski nav parlamenta skaidrs vēstnieks par to, ka aktīvi tiks atbalstīta Eiropas investīcija banka. Jā, paldies, un tagad sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā Otando kungam vārds. Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī varu uh, Uh, pievienoties visiem labiem vārdiem, kas izskanē par ziņojumu un pašu referenti. Gribētu šeit norādīt uz divām idejām, kas, manuprāt, nav pietiekami atspoguļotas uh, Eiropas parlamenta nostājā par to, cik svarīgi ir Eiropas investīciju banka. Es piekrītu jums, ka jā, tas ir liels globālais uh, Eiropas Savienības spēlētājs, kam ir ārkārtīgi liela nozīme. Uh, piemērojot Eiropas politiku mērķus un prioritātes. Šajā, jo, šajā sakarā Manas mm, pirmās pārdomas ir par to, cik svarīga tieši ir šīs bankas darbība trešajās valstīs. Jūs darbojaties ļoti lielā skaitā valstu, bet varbūt mēs varētu arī domāt vēl arī par mūsu uh, darbību vēl vairāk valstīs. Mēs Eiropa esam tāda kā maigā valsts, uh, eh, maigā vāra, soft power, un varbūt tas ir tādēļ, ka mūsu militāra ārējā pārējie nav pietiekami spēcīga, mūsu finansiālā rīcība un šī banka, kas ir tik svarīga, tas viss ir jāizvērtē vēlreiz. Un otrkārt arī runājot par trešajām valstīm. Uh, Es arī gribu runāt uh, par to, ziņojumā arī tiek teikts, ka trešās valsts nav tikai austrumu kaimiņu valstis, un trešās valstis nav visas tikai austrumos. Uzskatu, ka te ir pārāk liela. Uh, pārāk liela uzmanība austrumiem un nav pietiekama uzmanība Āfrikai un Latīņa Amerikai. Āfrika ir ļoti izšķirīga. Mēs zinām, cik tas ir svarīgi. Arī EIB tur strādā ļoti aktīvi, īpaši saistībā ar klimata izmaiņām. Te ir jādara daudz vairāk. Arī Latīņa Amerikas valsts ļoti svarīgs. Jāsvarā vairāk Kubā, Kolumbijā, Centrālā Amerikas valstīs, jo uh, tām ir ļoti liela nozīme. Liels paldies! EKR, e fraksion, Ožuk, EKR e frakcijas vārdā Ežuka kungs, viena minūte, pusotra minūte. Pani przewodnicząca, pani prezesie, panie, panowie. Priekšsēdētājs kundze. Cienītās dāmas, godātie kungi gribētu uzsvērt, cik nozīmīga ir Eiropas Investīcija bankas darbība, it īpaši pēdējo gadu laikā. EIB bija ļoti nozīmīga privāto un valsts investīciju veikšanā. Esmu ļoti gandarīts par EIB sadarbību ar a, parlamentu, vēršoties pret a, izvairīšanos a, no nodokļu nomaksas. Jāsaka, ka sadarbība ar parlamentu ļoti veiksmīgi. Tad par investēju e programmām gribu uzsvērt, ka īpašā nostāja garantē to, ka programmas tiek atbalstītas, un es ceru, ka nākotnē situācija arī būs tāda pati, un Sveicu referentu par veiksmīgi sastādīto ziņojuma tekstu. Paldies! Paldies! Un tagad ALDE frakcijas vārdā Kornijē kungs. Divas minūtes lūdzu. Referents kundze, priekšsādātāji skundze, prezidenta kungs, jā, EIB finansē ekonomiskās attīstības attīstības programmas Eiropas Savienībā un ārpus. Es arī redzēju, uz, uzklausīju to, ko jūs teicāt par Brexit un par šīm, šo ietekmi un kā tas ietekmēs EIB un aicinu. Aicināt jūs uh, saprast, ka jums nav jārīkojas kā privāta bankai, bet kā finansējuma bankai, un jums vajadzētu samazināt dolāru uh, um, izsniegtos kredītus um, skaidru iemeslu dēļ. Arī tā dēļ, kā rīkojas uh, ASV, un jācīnās arī, nu, piemēram, pret uh, klimata pārmaiņām, turpinot tā darbību, ko es vēlas, un turpinot caurskatāmības un pārvaldības reformas, kas skar gan jūs, gan arī starpniekus. Attiecībā uz naudas atmazgāšanu un uh, fiskālu krāpniecību mums jābūt ļoti vērīgiem, ja lai jaunie tehniskie uh, manevri uh, tiktu atklāti. Un vēlos iedrošināt jūs, uh, kā devi attīstīt attīstības komitejas deputāts, atgādinot jūsu lomu attīstības finansēšanas operācijām ārpus ES, lai tie nāktu vietējiem aktieriem par labi un lai ļautu radīt finanšu ienākums, lai viņu finanšu un ekonomikas mērķi varētu tikt īstenot. Man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Nācinīgi vērtēju referents darbu un aicinu kolēģis atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Paldies tagad zaļo un uh, Ela vārdā Eikhot kungam vārds divas minūtes. Paldies! Paldies! Nu, sākumā gribu uh, teikt, ka mēs balsosim pret šo ziņojumu. Kādēļ? Nu, tādēļ, iesnāt, ka iesniedzām kritiskus uh, grozījumus par EIB darbību, kas netika iekļauti kompromisos. Līdz ar to nedomājam, ka mūsu kritiskie vārdi ir atspoguļoti kri, uh, kompromisos, tādēļ balsosim pret. Bet mana. Uh, mm, Uh, mana uh, uzrunas galvenā uh, daļa būs par atbilstību zaļiem mērķiem. Jau novembrī Eiropas komisija publicēja stratēģijas mērķus, ļoti skaidri norādot, ka Eiropai vajadzētu nulli emisijas līdz 2050. gadam emitēt, kas nozīmē, ka mums ir nepieciešams līdz 2040. gadam sasniegt uh, plašus mērķus, un tas ir uh, skaidri nosprausts mūsu mērķis. Līdz 2040. gadam enerģio infrastruktūrai jābūt pilnībā atbilstošai nulles emisiju mērķiem. Tas nozīmē, ka investīcijas, kādas ir šodien, ir uh, jāpiemēro šiem nulles uh, oglekļa izmešu mērķiem mērķiem nākotnē. Un ja tas tā ir, tad uh, ir jāsamazina uh, citu energo uh, resursu izmantošanas mērķis, un tas pat labā nav, bet EIB investējums aizvien vēl ir uz cieto kurnamo izmantošanas programmām orientēts. Un mēs nevaram izmantot šo argumentu, kas ir pretrunā mūsu ilgtermiņa stratēģijai. Un es zinu, ka tiks atkal skatīta klimata stratēģija, bet es gribētu vairāk steidzamības. Ko tas nozīmē, ka investīcija banka panāks to, lai vairāk investīciju netiek virzītas fosilajām infrastruktūrām. Ik viens eiro, e, kas tiek ieguldīts fosilajās infrastruktūrās, apgrūtina nulles oglekļa mērķa sasniegšanu. Tāpēc šis jautājums ir jāatrisina ļoti drīz. Paldies par uzmanību! Tālāk goja grupas vārdā uz divām minūtēm deputāts Papadimulis. Paldies, priekšsēdētāji! Goja grupa arī nevarēs balsot par šo ziņojumu, un mēs balsosim pret to pašu iemeslu dēļ kurus nosauc zaļo grupa. Mēs nācām klajā, Langirkungs, ar ļoti skaidriem priekšlikumiem. Jūs mūs vairāk vai mazāk apsūdzējāt par eh, to, ka mēs eh, nesam rīkošies pareizi, bet mēs iesniedzām savus priekšlikumus, lai varētu uh, cīnīties pret nabadzību, pret fiskālo krāpšanos, pret klimatu pārmaiņām, bet šie grozījumi netika pieņemti, jo referents, kurš ir no ENL grupas, vēlējās veidot vairākumu ar ECR un Tautas partiju, tādas ir viņa tiesības. Tomēr Katainen kungs šie pašapsveikumi e, nepalīdzēs virzīt lietas uz priekšu. E, investīcija banka ir paveikusi savu darbu, bet to var uzlabot, jo Eiropas Savienība kavējas ar investīcijām un Eiropa ir, ir jāturpina atbalstīt valstis, kas atrodas ārpus tās robežām investīcijas ziņā. Nosaukšu dažus uh, dažus aspektus. Investīcija bankai nebija skaidru kritēriju, lai varētu šos mērķus izmērīt. To nesaka es, bet to saka Oskars Eriks, kurš to sacīja pirms viena gada, un viņš ir Eiropas revīzijas palādes loceklis. Vai viņš ir kreisais vai labais vai, vai, vai, vai no zaļo partijas? Nē, tā, tā ir Tas ir eh, revīzijas palāca viedoklis. Koborn kungs. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām pārsteidzošs pārskats par Eiropas antiamerikānisko nostāju. Eh, šis ziņojums vēlas, lai Eiropas investīciju banka distancējas no lielākās pasaules rezervi valūtas. Un uh, tagad ja mēs domājam par to, ka EIB darbosies citās valstīs vai gūs e, investīcijas no citām valstīm, nekonvertējot vienu valūtu uz citu, bet tajā pašā laikā Eiropa mēģina mazināt EIB paļaušanos uz ASV dolāru maksājumu sistēmu kādu mērķu vārdā. Gluži vienkārši, lai signalizētu to, ka Eiropa neusticas ASV ārpolitikai, bet tiek sniegta atļauja EIB aizdot naudu Irānai. Eiropas Savienības sankcijas ar to vien jums nepietika, un tagad atkal mēs tiekam aicināti pārtraukt ASV sankcijas. Tas nav pareizais veids, kā veicināt attiecības ar vissvarīgāko sadarbību pēc Brexita apvienotā karaliste būs jūs labākais draugs priekšsēdētāji mēģina pārtraukt Kobānu kungu. Un uh, Ziemeļīrija, kas ir suverēna apvienotās karalistes daļa, un tāda tā arī paliks tagad un turpmāk. Priekšstādātāja pārtrauc uh, Kobornu kungu, šeit pārsniedz sarunāšanas laiku par pusotru minūti. Uh, Labi, mums ir jāvirzās uz priekšu, ja jūs pārkāpjat savu runāšanai atvēlēto laiku par 50%, tad jūs radat problēmas kolēģiem, kas runās pēc jums. Paldies! Un tagad uzklausīsim Žanluku Šafhauseru. Viena minūte, lūdzu. Merci, Barbara, par cet excellent rapport. Paldies, Barbara, par lielisko ziņojumu. To pasvītroja visi bet man būs jāturas, un man būs jāturas Aierkunga dēļ. Aierkungs, es jums pārmetu drosmes trūkumu, es jums pārmetu to, ka jūs nesat piemērojis banku konkrētai situācijai, un es gribētu, lai jūs sekotu Mai Filipa Maištata, eh, piemēram, uh, Ko viņš piedāvāja? Lai mēs atbrīvotos finansējumu tirgos, lai rasta finansējumu tieši pie ECB ilgtermiņa finansējumam, kas ir piemērot projektiem, kas eh, atvērtu milzīgas kā finansējuma kapacitātes iespējas. Otrkārt, izveidot investīcija aģentūru, kas ir saistīta ar Eiropas banku, lai varētu finansēt tos projektus, kas nav tirgos vai zonās vai eh, kas ir eiro vāģinātas lai varētu harmonizēt ziemeļus un dienvadus, jo ziemeļu un dienvidu situācija atšķiras aizvien vairāk. Lūk, tādā veidā var piemērot šo uh, instrumentu jaunajiem Eiropas izaicinājumiem. Paldies, uh, eh, Šafhauser kungs, nākošais runātājs uh, deputāts Fernandes. Esiet sveicināti. Paldies, priekšsēdētāji. Hojerkungs. Junker plāns, kuru jūs pārvaldījāt, tika sagatavots ar mērķi dot impulsu pieprasījumam krīzes laikā, veidot anticikliski instrumentu, lai veicinātu investīcijas depresijas laikā No Junkera plāna mēs pārgājām pie FC 2.0 un tālāk pie InvestEU. Un šajā sakarā man ir jautājums. Ir problēma eh, kuru mēs visi varam konstatēt. Un tā ir anticikliskā kapitāte, kapacitāte, kāda bija Junker plānam sākotnējā, var pazust veidojot, paredzot vēl vienu e, elementu vairāk finansējot no EIB puses. Manuprāt, mēs zaudējam šim elementam anticiklisko kapacitāti, un es gribētu zināt, kā EIB varētu uzlabot anticiklisko instrumentu, kāds bija Junkera plāna sākumā. Paldies, e, e, Fernandes kungs, Papadimulis kungs, vai ir kādas grūtības ar tulkojumu grieķu valodā, vai viss darbojas?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 Mums ir milzīgi kredīti agrārajiem uzņēmumiem, piemēram, Ukrainā, kas ir viens no lielākajiem labības ražotājiem un eksportē, eksportētājiem. Uh, Un tam tika piešķirts arī milzīgs kredīts 2016. gadā. 2017. gadā uh, paredzēts kredīts 7 miljonu tonu tomantu ražošanai. Un tad arī saules puķu eļas ražošana, arī kredīts Ukrainai vairāk nekā 1 miljarda eiro apgrozījums. Un Eh, tiek apkalpoti eh, ļoti lieli kredīti no EIB puses. Šie koncerti saražo milzīgu a, eh, labības a, apjomu, viņi dubulto savu peļņu ar mūsu kredītu palīdzību, un kamēr viņi eksportē a, savu saražoto uz Eiropu, Eiropas uzņēmumi cieš. Un ar šāda veida tirgus dempinga īstenošanu mēs Eiropā vairs nevaram sadzīvot. Uh, ja Eiro, Eiropa tiek pārpludināta ar Ukrainā saražoto produkciju. Paldies! Kītos, edustaja Vaits. Meillä... Paldies Vaica kungam. Un tagad mums ir vēl paredzēta šovakar septiņas diskusijas, jums ir jāpieturās pie paredzētā runāšanas laika. Ja ir viena minūte, tad viena minūte. Turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru. Rojevski kungs, viena minūte. Paldies. Es negribētu vērtēt EIB darbību, es neesmu saņēmis par to datus, par to nevaru izteikties, bet ja man ir iespēja, tad gribētu teikt, ka šķiet, ka šīs institūcijas stāvoklis kopumā ir labs un par to mums vajadzētu būt priecīgiem. Es gribēju paust aicinājumu, lai tiktu izrādīta lielāka uzticība radošajai nozarei. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu interesēm, un es priecājos, ka investīcijas radošajā nozarei um, tiek īstenotas, bet uh, vēl joprojām vēl joprojām, protams, varam vēlēties lielāku apjomu. Ja runājam par Ukrainu, Ukraina ir ļoti svarīgs partneris, ko mums vajadzētu atbalstīt ar Eiropas līdzekļiem, bet es gribēju uzdot jautājumu, kādas izskatās prognozes šajā jautājumā. Paldies, tagad Notis Marijas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Hojer kungs. Es atkārtošu to, ko esmu teicis jums arī iepriekš. Eiropas investīcija banka, cik tā tas attiecas uz Grieķiju, ir kļuvusi par galveno aizdevēju ārzemju uzņēmumiem, lai tā, tie varētu burtiski sagrābt Eiropas valsts aktīvus, piemēram, Fraport. Uh, uzņēmums, kas uh, saņēma 1,2 miljārdus eiro, lai nopirktu 14 reģionālās lidostas, un uh, 96 miljoni no šī apjoma ir aizdevumos. Eiropas investīcijas Investīciju banka piešķīra Fraport 218 miljonus eiro, lai tā tiktu investēta lidostās. Kādēļ šos līdzekļus jūs neizsniedzāt iepriekš tam uzņēmumam, kas apsaimniekoja lidostas? Kādēļ jūs nepiešķīrāt šos līdzekļus valstī, lai tā vei īstenotu investīcijas? Arī ap, uh, Alfa Banka piešķīra vairāku miljonu līdzekļus Fraport uzņēmumam. Uh, Un tad gribu jautāt, kas ir tas, ko jūs darāt? Vai jūs piešķirat eh, līdzekļus eh, ārvalstu uzņēmumiem, lai tie varētu sagrābt Grieķijas eh, uzņēmumus? Kādēļ šie uzņēmumi tā gluži vienkārši saņem līdzekļus? Kītos edustajā Marijas. Paldies Marijas kungam. Šons Kēlīs nākamais. Paldies, man nebūs vajadzīga vesela minūte, jo es runāšu arī nākamajā diskusijas sadaļā, bet man ļoti interesē tas, ka trīs deputāti pieminēja ASV dolārus un Eiropas saimnības obligācijas dolāros. Manuprāt, tā būtu garām palaista iespēja, ja. Uh, <coughs> uh, tad, uh, ka mēs uh, palaistu uh, garām pausto viedokli un nostāju uh, arī nākotnē. Paldies! Paldies Kelī kungam! Un nākamais komisārs Katainens. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Uh, Pavisam īsi gribēju pieminēt trīs elementus, kas diskusijā vēl netika pieminēti, vai arī vismaz netika pieminēti pārāk bieži. Tie ir ārkārtīgi svarīgi. EIB sniedz konsultatīvos pakalpojumus, kapitāla pārvaldību tātad, un arī tā veids sadarbību ar Nacionālajām promocijas bankām. Un tie ir trīs aspekti, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kad domājam par to, ko bankai vajadzētu darīt nākotnē lai tā būtu aktīvs partners visā šajās jomās. Izskanēja um, arī kritiskas uh, balsis, bet gribēju visiem atgādināt, ka EIB ir uz uh, pieprasījumu balstīta banka. EIB nepiespiež nevienu aizņemties, tā apkalpo tos klientus, kas uh, ierodas bankā un lūdz finanšu instrumentus. Uh, EIB nav tāda panacēja visām slimībām, ko varētu vien iedomāties. EIB sniedz tikai finansiālu palīdzību, tehnisku palīdzību, un, ja runājam par Grieķiju, tad pateicoties EIB, Grieķijas MVU ir saņēmuši finansējumu saviem projektiem. Visi zina, ka MVU eh, spēlē ļoti lielu lomu Grieķijas ekonomikā, un mums visiem labi zināmu iemeslu dēļ Grieķu bankas nav bijušas spējīgas uh, izpildīt MVU vajadzības, bet uh, eh, EIB caur EFSI to ir uh, izdarījuši un arī izmantojot citus instrumentus. EIB jau dara ļoti daudz, lai risinātu arī klimata izaicinājumus, bet bankai arī ir jāapzinās, kādi ir portfolio riski. Banka būtiski ir palielinājusi finansējumu klimatam, bet tas viss ir atkarīgs no klientiem. Vai tie, tie kas tiek iesniegti, ir dzīvotspējīgi projekti? EIB ir tikai Eiropas Savienības uh, finanšu palīgs, un tas mums ir jāsaprot un jāapzinās. Paldies! kom komisāra kungam. Nākamais Hojer kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! saņēmām ļoti plašu jautājumu un komentāru loku. Es droši vien, ka uz visiem uzreiz atbildēt nevarēšu, ņemot vērā arī laika ierobežojumu, bet es varu jums apsolīt, ka mūsu Briseles biroja sazināsies ar visiem, kas uzdeva jautājumus, uz kuriem varbūt nevarēšu atbildēt uzreiz. Un uh, bieži vien tā ir tāda tīri Te, te nevaram sniegt tādu konkrētu faktisku atbildi. Te, tie ir jautājumi, par ko ir vajadzīga politiska uh, diskusija, piemēram, uh, nulles oglekļa jautājums. Es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet uh, banka nav uh, savienības politikas veidotāja. Mēs varam sniegt savu ieguldījumu mērķu sasniegšanā. Uh, Un pēdējo piecu gadu laikā esam investējuši vairāk kā 23 miljardus eiro atjaunīgajā enerģijā. Esam pauduši apņēmību palielināt to līdz 100 miljardiem eiro pēc um, Parīzes vienošanās. Esam gatavi darīt vairāk ne tikai projektu pusē, bet finansēšanas pusē. Šīs zaļās obligācijas no EIB bija viens no būtiskākajiem soļiem, lai uh, mūsu sabiedrība varētu risināt klimata pārmaiņu izaicinājumus. Mums pastāv liela startautiska problēma attiecībā sta uz standartiem un kritērijiem. Kad tiek pieminētas zaļās obligācijas, nevar teikt, jā, nokrāsojam zaļu papīra lapu un sakam, ka tā ir zaļa obligācija. Ir vajadzīgi standarti, ir vajadzīga taksonomija, un tāda mums līdz šim vēl nav. Konferencēs dzirdot dažādu institūciju prezentācijas, es tiešām apbrīnoju milzīgos finanšu līdzekļus, kas tiek paredzēti klimata projektiem, un, bet tad iedziļinoties sīkāk, saprotu, ka mēs balstamies uz atšķirīgiem kritērijiem. Mums ir jāpanāk vienošanās par tādu taksonomiju, kas būtu attiecināma uz visām institūcijām, gan starptautiskām, gan nacionālām ir vēl daudz darba priekšā. Jā, jau liels darbs ir paveikts attiecībā uz zaļajām obligācijām, par to ir starptautiska piekrišana, bet mums ir um, jāturpina darbs. Un mums ir jāizstrādā šīs ilgspējības uh, obligācijas, uh, tirgus jau ir pavirzījies ļoti uz priekšu, mēs varam nodrošināt kaut kādas salīdzināmības iespējas. Nākamie izaicinājumi būs saistīti ar veselības jomu, un arī tur situācija būs ļoti sarežģīta. Un tādēļ es aicinu jūs paust savu atbalstu arī tiem starptautiskajos nolīgumos. Viens no, uh, viens no lielākajām izmaiņām pēdējos pāris gados bija tādas, ka ar Junkera plānu mēs varējām uh, risināt izaicinājumus uh, kas radās šajā desmitgadē. Bet bankas precikliskā loma, ko esam izstrādājuši gada laikā, ir jau uh, lielā mērā pabeigta. Pilnībā darbs nav pabeigts, bet ir panākts liels progress. Un tagad mūsu pienākums ir uh, apņēmīgāk un uh, sīkāk izvērtēt to, kāda ir Eiropas Savienības un tās dalību valstu uh, nostāja par globālo situāciju. Un mēs uh, pagaidām darbojamies pārāk lēni. Eiropas Savienība pēdējo 15 gadu laikā ir uh, par 1,5% mazāk investējuši attīstībā, izstrādē nekā mūsu konkurenti Āzijā un Amerikā, un neviens neapstrīdēs, ka tas uh, var novest pie konkurētspējas zaudēšanas. Un es, es saskatu patiesu izaicinājumu Eiropas investīciju bankā, bankai, lai mēs veicinātu investīcijas inovācijās. Un vēl kāds vārds par mūsu darbībām ārpus Eiropas Savienības. Paldies jums par pausto atbalstu. Mēs esam Eiropas Savienības instruments arī ārpus Eiropas Savienības, un kāds jau pieminēja arī šo maigo varu soft power, bet uh, domājam, ka te mums ir vajadzīgs mandāts, tāds ārējās aizdošanas mandāts Eiropas Investīciju bankai. Un ja jūs vēlaties, lai mēs rīkotos aktīvāk, uh, Eh, ne tikai, eh, piemēram, Āfrikā, bet arī mūsu strateģiskajās attiecībās ar Latīņu Ameriku un Azienu valstīm. Esmu, varu jums apliecināt, ka esam gatavi to darīt, bet tad nozīmētu, ka vajadzētu arī piešķirt šo ārējās aizdošanas mandātu Eiropas investīcija bankai. Un visbeidzot, runājot par Āfriku, uzskatu, ka mums Eiropiešiem vajadzētu padomāt par to, kas eh, noveda pie migrācijas krīzes. Uh, lai mēs saprastu, kā risināt Āfrikas izaicinājumus. Āfrika ir mums svarīgs partners ne tikai kā migrācijas avots, Āfrika būs nopietns strateģisks partners nākotnē, un mums ir jāmaina domāšanas veids, ne, ne tā, ka Āfrika ir tikai saņēmējs un mēs esam donārs, mums ir jāsāk domāt par viņiem kā par partneri. Paldies! Kiitos pääjohtaja Hoyerille tästä ja sitten vielä lopuksi. Paldies Hoyera kungam un noslēgumā Vārds referentei. Paldies priekšsādātāji, paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Spānijas sociāldemokrātu kolēģim var teikt, ka jā, Eh, būtu tiešām ļoti vēlami, lai arī būtu šaistam trešajām valstīm, bet tāda mandāta nav. Jūs arī norādījāt, ka šī noturības institīva dienvidu kaimiņu valstīm un eh, rietumu Balkānu valstīm, ka vajadzētu palielināt to. Un ļoti svarīgi, lai nākamajā mandātā būtu šis ārējās aizdošanas mandāts, tā būtu saprātīga stratēģija. Kolēģiem no Zaļo un Gojas. Zaļo, no goja grupas gribēju teikt, jūs zināt, ka uh, Uh, noteiktā investīciju daļa no bankas investīcijām nonāk klimata mērķiem, un uh, noteikti nākotnē tā varētu vēl tikt palielināta. Bet, ja vēlas, vēlties, lai banka aktīvāk rīkoto šajā jomā, tai būtu vajadzīgs arī jauns mandāts šajā jomā. Hojera kungs, jūs pareizi teicāt, ka banka rada pievienoto vērtību Eiropas Savienībai. Uh, Un pēdējos 60 gados Eiropas Investīciju banka ir izsniegusi aizdevumus vairāku simtu miljardu apmērā, un es gribēju visiem kritiski noskaņotajiem kolēģiem to atgādināt. Un Kobernkungs, Eiropas Investīciju banka, tad arī pēc uh, Eh, iespējamā Brexita eh, ne, netiks iznīcināt 27 atlikušās dalību valstis, spēs, radīt, spēs novērst radušos eh, trūkumus kapitālā un pārējais dalību valsts varbūt ir gatavas palielināt šo bankas pamatkapitālu. Un es tādēļ aicinātu kolēģus rītdienas balsojumā šo ziņojumu atbalstīt. Paldies referentei! Šī diskusija līdz ar to ir noslēgta. Balsojums notiks rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir Pirinskī kunga ziņojums, 2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli. Un ir, uh, ir tiešām ļoti labi, ka arī Hojer kungs ir mums pievienojies uz šo diskusiju. Tagad vārds ziņotājiem uz četrām minūtēm. Perinskī kungs lūdzu. Thank you, Madam President. President Hoyer, Commissioner. Paldies, priekšsēdētājs. Hoyer kungs, komisārkungs, kā jau priekšsēdētāji norādīja. Ir ļoti apsveicami, ka jūs esat personiski klāt šovakar šajā gadskārtējā diskusijā par Eiropas investīciju bankas pārskatu un investīcijām. Man bija tā iespēja cieši sakot bankas aktivitātēm šajā sakrā gan kā referentam budžeta kontrolas komitejā, gan kā ēnu referentam par šiem jautājumiem, un ar prieku es esmu sagatavojis eh, ziņojumu, kas atspoguļo parlamentu nostāju un kas gūl plašu atbalstu attiecīgajā komitejā. Tāpat arī es vēlētos pasvītrot to, ka ziņojumā ir norādīts, ka 17. gada bankas aizdošanas aktivitātes 16,9 miljārdu eiro apmērā un audit komitejas slēdziens sniedz patiesu skatījumu uz bankas aktivitātēm līdz periodam 2017. gada septembrī, saskaņā ar spēkā esošo atskaitīšanās noteikumu ietvaru. Vienlaicīgi priekšsādātāji ziņojums attiecas uz nopietnām bažām attiecībā uz geogrāfisko sadalījumu aizdevumiem. Tas atkārtojas jau no iepriekšējiem gadiem, un šo gadu dati rāda, ka uh, 2017. gadā puse no dalībvalstīm saņem 80% no EIB investīcijām Eiropas Savienībā, savukārt pārējās 14 dalībvalsts saņem tikai 10% no investīcijām. Es vēlos to uzsvērt, ņemot vērā komisijas un EIB sacīto, kā EIB ir pasīvs saņēmējs projektu pieteikumiem un balstoties uz komerciālo izvērtējumu, piešķir vai nepiešķir finansējumu. Tas neatbilst EIB statūtu pienākumiem rīkoties aktīvi iekšējā tirgus līdzsvarotā attīstībā un sociālā, ekonomiskajā un teritoriālajā kohēzijā. Protams, varam runāt par nepieciešamību pēc saprātīgām investīcijām, bet pilnīgi skaidri bankas lomu nedrīkst reducēt tikai uz pasīvu e, pieteikumu saņemšanu. Ir prioritāra prasība bankai nodrošināt rezultātu un arī veikt regulāru un rūpīgu vajadzību izvērtēšanu. Tas ir izšķirīgi izvērtējot investīciju trūkumus dažādos reģionos, kā arī, lai varētu izvērtēt eh, dažādās iespējas izaugsmē un investīcijām. Runājot par bankas pārvaldību, kas eh, atbildīja kas atbilst budžeta kontrolas komitejas eh, kompetencijām, es vēlētos atzīmēt bankas e, rīkošanos atbilstīgi parlamentu rezolūcijām, lai nodrošinātu labāku piekļuvi protokoliem dažādās bankas struktūrās un lai uzlabotu sūdzību izskatīšanas procedūru, kāda darbojas bankā, un šajā sakarā es vēlētos apsveikt bankas pieliktos pūliņus. Noslēgumā es atzīmēšu, ka vēl aizvien ir nopietnas problēmas, lai novērstu interešu konfliktu ar, ar FC komiteju, kā arī jāparedz stingrāki noteikumi e, pārvaldības un direktoru padomas iecelšanā attiecībā uz informācijas sniegšanu kā arī lai aktīvāk rīkotos korupcijas novēršanā un nodokļu nenomaksas e, novēršanā priekšsēdētāji. Es pārsniedzu uzstāšanos laiku pa 40 sekundēm, bet es tās ietaupīšu sav, savās noslēguma piezīmēs. Paldies, e, Pirinska kungs! Un tagad mēs pāriesim pie nākošā runātāja. Tas ir Hojer kungs EIB vadītājs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks uzrunāt parlamentu plenāru sēdi otro reizi šovakar. Eiropas eh, investīcija banka strādā un turpinās strādāt, lai atbalstītu Eiropas ekonomiku. Es gribētu runāt par to, kā mēs kontrolējam mūsu aktivitātes un arī uzteikt labo ziņojumu, ko ir sagatavojis budžeta kontrolas eh, komiteja. Dāmas un kungi! Pagājušā gada 18. jūlijā mēs atzīmējām 350 miljārdu papildus investīcijas FC plānā. Mēs esam snieguši atbalstu investīcijām, mobilizējot šo summu un esam apņēmušies līdz 20. gadam ieguldēt papildusums. E, mūsu priekšā ir nopietni izaicinājumi, tie nemazinās, un arī daudz no tiem tika pieminēti iepriekšējās debatēs. Vēlos e, atzīmēt arī to, kā Mums nāksies saskarties ar Brexit sekām un arī, kā jau norāda budžeta kontrolas komiteja, ir iekšē izaicinājumi. Es vēlētos pasvītrot divus - uzlabot pārvaldību un izvērtēt kohēzijas pasākums Investīcija banka ir starptautisko investīciju uh, institūciju priekšgalā runājot par caurskatāmības standartiem, un mēs pilnībā ievērojam dažādus atskaitīšanās un uzskaits standārtus. Tas pilnībā atbilst bankas politikai, kas tika pārskatīta 2015. gadā. Mēs to darīsim arī nākošais gads. Mēs veicam pasākumus, lai mazinātu un no, izskaustu korupciju, lai uzlabotu mūsu iekšējo darbību. Tāpat arī mēs rīkojamies saskaņā ar augstiem standartiem un prasībām, ko ir noteikuši Olaf, Ombuds un arī saskaņā ar ieteikumiem, kurus mēs saņemam no dažādām citām struktūrām. Mēs saņēmām arī uzslavas vārds no Eiropas ombudu puses, Eiropas eh, investīcija banka arī ievēro savas eh, politikas saskaņā ar komisijas vadlīnijām. Mēs esam arī uzlabojuši mūsu iekšējos procesus un stiprinājuši bankas pārvaldības sistēmu. Mēs īstenojam reformas, lai stiprinātu iekšējo finansējumu. Jūlijā direktora padomu vienojās par ceļu karti vairākām e, pārvaldības e, izmaiņām, kuras tiks īstenot šī gada pirmajā pusē. Tagad, neieslīgstot pārlieku dziļi detaļās, es gribētu pasvītrot arī centrālo punktu šim ziņojumam, kas attiec uz iekšējo kontroli un riska pārvaldības eh, jautājumiem, veidojot trīskārtīgu aizsardzības modeli bankā. Tāpat panākot to, ka tiek pārskatīta riska pārvaldība un šī pārvaldība vienlaicīgi nesakrīt ar pirmās līnijas aktivitātēm. Tas atbilst gan iepriekš pieņemtajām rezolūcijām, gan arī secinājumiem, kas ir pieņemti mūsu iekšējā audita komitejā. Tāpat tiek diskutēts par iespēju iecelt amatā Eh, galveno risku pārvaldības amatpersonu. Tāpat papildu darbības ir paredzētas, lai uzlabotu padomas lēmumu pieņemšanas kapacitāti, kā arī uzraudzības ietvaru. Un mēs nepārtraukti izvērtējam to pievienoto vērtību, ko mēs radām. Tagad es Pievērsīšos nākošajam punktam - papildinātība un koheizija. Tas ir ārkārtīgi būtiski EFSI ietvaros un pilnīgi centrāls jautājums Eiropas investīciju bankā, jo, ja mēs kļūstam nevajadzīgi, ja visur paveikt privātais sektors, tad mūsu darbības kļūst liekas. EFSI izpratnē mēs vēlamies parādīt to, ka mūsu veikums tiešām sniedz papildinājumu Jums, eh, jūs apzināties, ka projektiem ir jāatbilst eh, noteiktām prasībām, atlase ir tikai viens no priekšnosacījumiem, bet ir jāparedz arī taustāms devums. EIB atbalsts ir papildinājums eh, darbam no citiem avotiem un ir jāstiprina projekti no valstiskās un sabiedrības labklājības perspektīvas. Eiropas Savienības bankas atrodas priekšplānā šajā ziņā, un mēs vienmēr esam domājuši, kā uzlabot Eiropas Investīciju bankas pakalpojumu, lai mēs varētu stiprināt mūsu trīs pilāru izvērtējumu. Uh, Dāmas un kungi, mēs turpinām meklēt struktūrālās investīciju vajadzības un turpinām atbalstīt siltspēju finansējumu uh, Mēs atbalstam nodarbinātību, izaugsmi un rīkojamies kā katalizators jomā, kur būtiskas ir valsts un privātās investīcijas. Mēs apzināmies, ka atbalsts inovācijām no vienas puses un integrācijas padziļināšana no otra nav pretrunīgas lietas, ka tās jāskat vienlaicīgi un tikai integrētā un iekļaujošā ekonomiskā zonā varam runāt par uh, kohēzijas caur Eiropā Un ļoti nozīmīgi ir dziļāka integrācija un kohēzija. Atbalsts kohēzijai un pieaugoša konverģence ir un paliek bankas būtiski mērķi. Mēs strādājam pie jauniem projektiem, e, nozarēs, transporta infrastruktūrās, kas 15. un 16. gadā bija 26% no mūsu aktivitātēm. E, tas e, vēlākajos gados tas pieauga līdz 29%. E, tādā veidā pamazām tuvojoties mūsu biznesa mērķim 30%, un 18. gadā mēs šos 30% esam jau pārsnieguši, sasniedzot 31%. Tāpat arī citās jomās.